Kristīniem darba kārtība ir pieejama parlamenta īmekļu vietnē, un pirms mēs eh, beidzam eh, šo sēdi, vēlam, eh, vēlamies pateikties tūkiem par viņu elastīgumu sēdi. Mēs tagad pārtraucam. Paldies!